un vēl par progla reglamentu. Tālāk skatāmies, ko iesniegos Korhals kundze par šādu šo pisamo prefilātu klasifikāciju. Personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Apsveicam Korhals kundzi. Tālāk Rosbach vidusjūras zvejas resursu ilgspējīgu izmantošanu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī ar lielu balsu vairākumu apsveicu. Tālāk. Grūtas kunga ziņojums Nagojas un Kalalumpures papildu protokolu apstiprināšanu. Balsojam. Kas par? Kas pret? Apturas pieņemts. Apsveicam, Grotskungs. Tālāk Palaunas kungs ziņojums. Publiskās finanses. Balsojam par. Pret. Apturas pieņemts. Apsveicam. Palaunas kungu. Tālāk balsojums par Dem Domeniči kungu sagatavoto ziņojumu kredītreitingu aģentūras. Pirmais balsojums blokā. Pirmais bloks - personāla balsojums - balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Pārējie deviņi grozījumi, kas neatbilst, bet ir 14, tad 14 tie neatbilst, un tālāk ir um, Šarona Balzas grupas iesniegt, iesniegtie grozījumi. Par to jums arī vārds. Jā, paldies! Šie atsevišķie balsojumi tiek uzskatīti par pieņemamiem, ņemot vērā to saturu, tomēr tas uh, neievēro uh, vienošanos pirmajā lasījumā. Ņemot vērā 17. decembra komitejas uh, darba rezultātus. Un es aicinu balsot pret uh, šiem grozījumiem, kas uh, varētu būt grozi, iesniegtos grozījumos. Votes. Labi, tad balsojam. Tad ir pieprasījums, lai par tiem balsotu blokā. Līdz pat 116 grozījumam. Vai e FD grupa piekrīt? Nu jā, nav nekāds pārsteigums. Bet jūs to pieprasījāt? Nē, nu būs ļoti interesanti redzēt, kā viņi balso par atsevišķiem svarīgiem jautājumiem. Piemēram, piekto pantu priekšsēdētāju nepieciešams lielāks caurskatījums pat šajā vietā parlamentā. Es atgādināšu, ka, protams, priekšsēdētājs atbalsta jūs iesniegtos, bet tagad balsams personāla balsams. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jūs vēlaties vēlreiz? 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 49. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 92. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 105. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 109. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 116. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk grozītais priekšlikums, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk likumdošanas rezolūcijas priekšlikums personālbalsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsāku, balsu vairākumu apsveicu referentu Domeniču kungu. Slobats kungs, jūs lūdzu vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es rodu šo jautājumu par ļoti dīvainu. Tātad bija kompromiss, un pēc tam bija grozījumi, kas atkal iekrīt šai kompromisā iekšā, kā Lutvards kundze teica. Man tas viss liekas nesaprotam. Es gribētu lūgt konstitucionālo lietu uh, komiteju aplūkot šo iepriekšējā balsojuma interpretāciju un sniegt skaidru interpretāciju, jo, ja ir kompromiss, tad nevar pateikt, es balsoju par kompromisu un pēc divām minūtēm teiks, es esmu pret kompromisu. Tā nav saprātīga parlamentāra procedūra. Paldies. We, we, we did have a meeting this morning, the president and myself with the... Mums ar šorīt bija arī sanāksme, arī uh, priekšsēdētājiem Un šī, protams, tāda hibrīda procedūra. Es tiešām domāju, ka tiešām to ir jānosūta šādu tādu, lai izskatīšanai konstitucionālajai lietu komitejai. Tālāk nākamais Domeničī kunga sagatavotais ziņojums, kurš nekādas problēmas līdz šim nav radījis. Tātad pār pārdēmiem vērtspapīriem kolektīvi ieguldījumu uzņēmumiem. Domeničī kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Nu, īstenībā šī ir tieši tāda pati situācija kā ar iepriekšējo balsojumu. Tā kā es atbalstu priekšsādātājiem, uh, jūsu nostājai, tad mums jau ir tieši tāda pati procedūra. Ja jau nav mainījušies politiskie viedokļi, tad mums tiemšai ir jāpiemēro tieši tāda pati procedūra, kā nu pat to darījām. Tā kā jums priekšsēdētāji jūsu rokās tātad izšķirties par procedūru. Ja es baldos, mums tomēr ir par to jābalso. Un, protams, to var, vajadzēs izskatīt. Labi, pirmais balso, uh, bloks. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad atsevišķi balsojumi. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Kā jau iepriekš teicām, tur varētu būt kāda pārsteiguma. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Lūdzu, jums vārds. Saka kungs. Paldies! Gribēju tikai norādīt uh, savai grupai balsošanas sarakstā, ka balsojumi par uh, nākošiem grozījumiem ir pret, un mums ir kļūda mūsu balsošanas sarakstā. Tad balsosim pret. Can I confirm with Mrs. Bowles Gribētu saskaņot ar Balzas kundzi, ka e, jūsu pieejašiem ziņojumam tāda pat kā iepriekšējiem. Tā ir, ja? Tātad tas neiekrīt e, šīs pakotnes ietvaros. Piektais grozījums. Sākam balsot. Sep... E, beidzam balsot. Septītais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, Sākam balsot 11. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, Tālāk komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk likumdošanas rezolūcijas priekšlikums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tomēniķi kungs, lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji un uh, gribu pateikties jums jo šis ir bijis ļoti īpašs balsojums. Mēs esam bijuši tādā, nu, dīvainā pozīcijā. Gribu pateikties visām politiskajām grupām, kas atbalstīja vienošanos un īpaši, uh, nu, referentiem, jo Protams, ka vienošanās bija tāda spēcīga, tā ir izturējusi un ar um, tādu smagu darbu mums ir izdevies apstiprināt šo tiesību aktu. Paldies! You to... Paldies arī par jūsu ieguldījumu. Tālāk, nākamais balsojums. Daudzgadīgo plāns Baltijas jūrā mēnesu krājumiem. Došu vārdu referentam. Divas minūtes. Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi! Pēc eh, šī balsojuma nākošais etaps pirms regulas stāšanās spēkā būs trialogs ar eh, komisiju un padomu. Diemžēl kompetences konflikta dēļ starp Eiropas parlamentu un eh, padomi būs kavēšanās. Te notiek tāda institucionālā blokāde, un tas saistās ar Uh, interpretāciju līguma 43.3 panta, pantam par Eiropas Savienības uh, darbību. Tātad tur ir definīcija par uh, nozvejas ierobežojumiem, limitiem. Padomi ir turpinājusi darbu pie dažādiem zivju krājumiem un vienmēr ir interpretējusi regulas, uh, nu kā ir ērtāk un viņi domā, ka viņi var paši noteikt šos ierobežojumus. Bet tas savukārt negatīvi ietekmē zivsaimniecības nozari, tas eh, pasliktina arī attiecības starp eh, iestādēm, un šādu praksu vajadzētu nosodīt. Paldies! Paldies! Zivsaimniecības komiteja iesniegos 15 grozījumus par tiem kopā, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk atsevišķi piektais grozījums, kas par pret pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk likumdošanas rezolūcijas priekšlikums personbalsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Apsveicam Valences kungu. Tālāk Galagēra kungu sagājums par zvejas resursu saglabāšanu. Īpaši aizsargājot, protams, arī mazuļus un jūras organismus. Um, Galagēra kungs, Paldies Zivsēmniecības komitejas vārdā. Es gribētu aicināt uh, atlikt balsojumu par tehnisko ziņojumu. Pēc uh, ļoti nopietnas izskatīšanas uh, koordinātoru sanāksmē mēs izskatījām šo jautājumu. No vienas puses ir nepieciešams izgaismot Uh, šīs grūtības problēmas, ar kurām Eiropas parlaments ir saskāries uh, attiecībā uz padomu, strādājot pie ilgtermiņa pārvaldības plāniem. Šie plāni ir izšķiroši svarīgi, lai varētu aizsargāt un nodrošināt uh, jūras resursus un nodrošināt uh, to uh, kopienu dzīvi, kas uh, balstās uz zvejniecību. Kopš Lisabonas līguma ieviešanas 2009. gadā situācija nav uzlabojusies un tā kā ir trūkusi interese prezidentūrās nekāds būtisks progress nav panākts. Mēs aicinam tagad nākamo ierīs prezidentūru izskatīt šo jautājumu pragmatiskā un nu, reālā veidā. Koordinātori gaida tikšanos ar īrijas prezidentūru rīt no rīta un arī prioritāšu izklāsts Zilsaimniecības komitejā nākošā nedēļā. Zilsaimniecības komisija, kā es teicu, ir ieguldījusi lielu darbu šajā jautājumā ilgā laika periodā, un mēs gribam panākt solus priekšu. Bet padomē ir jārespektē Eiropas parlaments, un jāsaka, tāds respekts nav bijis pēdējos gados, tāpēc, kamēr šis ziņojums nav vēl pieņemts, tad jāsaprot, ka 98. gada regula vēl joprojām ir spēkā, un ja īrijas prezidentūra, ja nu tā nespēs, uh, bruģēt ceļu uz priekšu, tad parlamentam nebūs nekādas alternatīvas, kā tikai bloķēt citus ziļojumus, kas uh, izstrādāšanas procesā un uh, pamata uh, regulu. Uh, Un jāsaka, man februārī varētu būt līdzīgs uh, lūgums, ja mēs nepanāksim nekādu progresu līdz tam, bet es pagaidām negribu skriet pa priekšu un uh, paredzēt, kādas būs rezultāts diskusijām ar prezidentūru, un secinājumā es aicinu personālu balsojumu par uh, to, lai atliktu uh, balsojumu par manu ziņojumu. Paldies! We need, uh, a speaker for the proposal. Tātad mēs dzirdējām. Es gribētu kāds, kas atbalsta šo priekšlikumu. Tēvis kungs. You, Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu to, ko sacīja referents jo eh, šeit ir runa par būtiskām izmaiņām zivsaimniecības politikā, ja mēs vēlamies nodrošināt labu nākotni gan zvejniekiem, gan zivīm. Un tieši tādēļ mums ir jāatrisina domstarpības ar padomu. Paldies, vai kāds vēlas uzstāties pret? Neviens brīvprātīgais nav tādā gadījumā. Eh, sākam balsot personāla balsojums, lai pārceltu balsojumu par šo ziņojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 670 pret 2. Apsveicam jūs, Galagar kungs. Nākamais, ka zini kungs sagatavotais ziņojums par grozījumu izdarīšu parlamenta reglamenta attiecībā uz priekšsēdētāju vietniekiem, kur ievēlēt ar aklamāciju. Tātad par reglamenta izmaiņām nepieciešams kvalificētais vairākums. Tādēļ balsojam par otro grozījumu. Kas par? Lūdzu, celiet rokas. Kas pret? Pārbaudīsim. Labi. Otrais grozījums elektroniski. Lūdzu. Lai gan man likās, ka bija norādīts. Beidzam balsot. Noraidīts. Kazīnīkums. Otrais grozījums arī noraidīts. Tādēļ arī pārējo grozījumu tur tālāk atkarīt. Bet, Kazīnīkums, jūs vēlaties par to izteikties? Nē, viņam viss kā pieņemams. Tātad balsam par trešo grozījumu. Nelūdzu, vārds jums. Jā, paldies, es jau sacīju, ka mēs noraidījām otro, trešo, ceturto un piekto. Mēms patīk komisijas sākotnējais variants, tā tad balsosim par to, par pirmo. Ļoti vienkārši. Nu, tik vienkārši nav. Kādā ziņā, jo saprotams, ka ne visas balsis eh, būs apvienot. Trešais grozījums - par, pret, atturas, noraidīts. Tātad 4, 5 ir a, tie atkrīt. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Astoņi atkrīt. Labi, līdz ar to. Ar vienkāršais balsojums tādu. Kā labi balsojums, kas pār pret atturas pieņemts. Tālāk. Rezolūcija priekšlikuma par garantijas jauniešiem. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Tālāk otrā rinkopa. Ir otrais punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas noraidīts noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais punkts divās daļās. Par pirmo daļu par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Piektais punkts par, mm, divās daļās. Par pirmo daļu par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim, ja vēlties, par astoto elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk rezolūcijas priekšlikums. Pēc tam balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies jaunu un nodarbinātības lietu komiteju par darbu. Tālāk Eiropas Savienības kohēzijas politikas loma Eiropas jaunās enerģetikas politikas iztenošanā. Kolārska Bobinskas kundze vēlas izteikties, lūdzu. <coughs> Jā, paldies. Es vēlētos runāt beigās, tad, kad balsojums būs eh, noslēdzies. Vai tas ir iespējams priekšsēdētājs? Jā. Um, five, the... Balsosim. Piektais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais Pēc nobalsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts nozīmē, ka trešais punkts trīs daļās. Pirmā daļa - par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa - par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa - par, pret, atturas, noraidīts. Sestais punkts. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 13. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 14. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa. Par. Pret. Tas ir personāla balsojums par 14. pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad par otro daļu personu balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. Divās daļās. Par pirmo daļu par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 26. par, pret, atturas, pieņemts. 32. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 35. par, pret, atturas. Nebija skaidri. Lūdzu elektroniski 35. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. 32. 42. Pēc nobalsojums. Par 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. divās daļās. Pirmā daļa - par, pret. Vēlreiz. 43. divās daļās. Pirmā daļa - par, pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa - par, pret. Atturas. Pieņemts. 46. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Otro grozījumu pārbaudām. Be beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk sākotnējā H apsvērumu punkts. Balsosim divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Rezolūcijas priekšlikums kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad vārds jums. Lūdzu, cimdētā referenta. Paldies, cienījamie kolēģi. Pirmdien revīzijas palāta paziņoja rezultātus par energoefektivitāti un līdzekļiem, kas izmantot šai nolūkā dažās dalībvalstīs. Gribu uh, uzsvērt, ka uh, ko uh, komisijai būtu jāņem vērā šī tiesas lēmuma uh, saturs un mana ziņojuma saturs. Mēs nevēlamies, lai kohēzijas fondi tiktu nevajadzīgi izšķērdēti e, enerģētikai. Paldies par atbalstu. Paldies par šo komentāru. Kolēģi to dzirdējām. Uh, komisija šeit ir iegrimusi Facebookā, bet nu gan jau kā dzirdējām. The next item is the vote on the report by Mrs. Goulard. The... Tālāk Gulārs un sagatavotais ziņojums par stabilitātes obligāciju ieviešanu. Pirmais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tas nozīmē, ja apstiprinām, tad vispārējais atkrīt. Esam izsmēluši balsošanu, visiem labu apetītu un laimīgu jauno gadu! Thank you. Right, let's crack on. Nu, centīsimies turpināt. Saka priekšsēdētājs, esam nonākuši pie balsu skaidrošanas sadaļas. Un vispirms par kalendāru. Sandegārda kungs lūdzu pirmais.